Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, vēlreiz. Sirsnīgi sveicu jūs. Un mums tagad ir uh, Rūpniecības, Pētniecības un enerģētikas komitejas sanāksme. Mums ir darba kārtība, kas mazliet atšķiras no iepriekšējās. Un ja šobrīd nav komentāru, tad mēs varam uzskatīt, ka darba kārtība ir pieņemta. Komentāru nav ļoti būtiska informācija. Komitejas sanāksme ir paredzēta 11. maijā, un tā nenotiks. Tā 11. maijā nebūs mums sapulcis. Bet Strasbūrā tiksimies gan, kas jau ir iepriekš pateikts, tas notiks ceturtdien, 18. maijā. No 9 līdz 10.30 nebija iespējas vienoties ar abiem referentiem no abām komitejām par kādu citu laiku. Līdz ar to ceturtdien Strasbūrā 18. maijas 9 līdz 10.30. Nākamā mūsu komiteja sanāksme Briselē būs 29. un 30. maijā, kas ir pirmdiena, otrdiena. Tas nozīmē, ka pēc aptuveni četrām nedēļām ir paredzēta balsošana, gandrīz vai pēc četrām nedēļām ir paredzēts balsojums Strasbūrā par uh, tiešsaistes platformām. Nākamais darba kārtības punkts ir 4. ir 25. 6. janvāris protokols un arī 6. februāris šo uh, sanāksmu protokoli. Protokoli jums ir pieejami. Our, mm, our point number five, copyright and related rights applicable. Nākamais uh, jautājums ir piektais punkts. Autortiesības ir blakus tiesības, kuras piemēro noteiktam raidu organizāciju tiešsaistes pārraidē. Mūsu referente ir Mlināras kundze, bet Viernes kundze runās viņas vietā, cik nu man ir zināms. Nu, tad līdz ar to Sāksim tagad ar referentes uzrunu. Vēlos atgādināt, ka Juri komiteja ir atbildīgā komiteja. Un saskaņā ar 53. pantu mēs nāksim klājā ar savu atzinumu. Un tas būs iekšā plašajā pakotnē, lai veicinātu lai uh, veicinātu radio un televīzijas programmu retranslāciju internetā. Tad labi, sāksim ar referentes uzrunu. Viernikas kundze, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāja kungs. Es izteikšos mūsu referentes vietā, Anhelikas Mlinaras kundzei, kundzes vietā. Viņa aicina, ka ir nepieciešams, lai autortiesības tiktu pielāgotas digitālajiem gadsimtam. Un šajā kontekstā komisija ir nākusi klajā ar noteiktiem principiem, kas uh, būs attiecināmi uz uh, retranslāciju interneta vietnē. Tas ietekmēs, protams, uh, raidorganizācijas un uh, retranslācijas uzņēmumus. Referenta kopumā atbalsta komisijas vispārējo uh, pieeju attiecībā uz diviem priekšlikumiem. Pirmkārt, tiek paplašināts izcelsmes valsts princips, tās attiecas uz papildu pakalpojumiem, kā arī obligātie, ob, obligāto kolektīvo tiesību aizstāvēšanas pienākums attiecībā uz retranslācijām mūsu referente uzskata, ka komisija šobrīd ir panākusi labu līdzsvaru starp uh, autortiesību īpašnieku un uh, translācijas uzņēmumu uh, interesēm. Tāpēc referente uzskata, ka nebūtu nepieciešams vēl plašāk paplašināt ietvaru, uh, iekļaujot uh, tādus pakāpojumus, kas šobrīd netiek iekļautas uh, translācija jomā. Uh, ir nepieciešams šobrīd, robrīd, šobrīd nodrošināt tādu risinājumu, lai varētu pielāgoties juridiskajām izmaiņām. Priekšlikums nav saistīts ar teritoriālā principa atcelšanu vai arī ierobežojumiem attiecībā uz pušu brīvību. Te pašā laikā ir nepieciešams, uh, nepieciešams nodrošināt um, nodrošināt saikni ar citu veidu noteikumiem. Tas attiecās arī uz finansēšanu un audiovizuālu darbu uh, investēšanu pēc tam, kad būs beigušas autortiesības. Ņemot vērā uz kolektīvo darbu, uh, darb, uh, uz kolektīvo tiesību aizstāvību, tas jāietek, jāiekļauj ne tikai uz slēgtajiem tīkliem, bet arī uz retranslāciju internetā. Tās attiecās uz gadījumiem, kad notiek reģistrācija noteiktās platformās. Mūsu referenti arī atbalsta tos pasākumus, kas jau eksistē dalību valstīs, kā piemēram e, paplašinātā kolektīvā licence referente ar nepacietību gaida komentārus no visiem kolēģiem un noteikti sadarbosies ar ēnu referentiem pie šī dokumenta. Liels paldies jums! Paldies, ka jūs nolasījāt mūsu referentes oficiālo atzinumu. Tagad lūdzu ēna referenti Salinīkungs, EPP grupas vārdā, bet uh, Patričāla kunga vārdā viņš runās reāli. Lūdzu! Paldies! Es runāju Uh, kolēģi vārdā, un tas tika pieteikt pēdējā mm, minūtē. Mūsu kolēģi ir uh, ēna referente par šo dokumentu. Vēlos no sirds pateikties mūsu referentē Malināras kundzei par darbu, uh, kas ir, kas ir izdarīts pie komisijas sākotnējā teksta. Audiovizuālais sektors Eiropā ir ļoti svarīgs. Tas veido lielu ekonomikas apjomu. Eh, Te ir aptuveni miljons darba vietu un miljārdiem uh, saražoto pakalpojumu gadā. Būtiskais aspekts ir, lai tiktu nodrošināta teritori nodrošināt teritoriāla aizsardzība ekskluzīvajam saturam, un tas ir saistīts ar autortiesībām, ja vien mēs vēlamies tiešām risināt šo situāciju, ņemot vērā konkurence, kā komisija jā, ir jārunājas par vienoto digitālo tirgu, mēs nedrīkstam aizmirst par nepieciešamo līdzsvaru. No vienas puses mums ir jāaizsargā autortiesības, un tas attiecas uz audio, audiovizuāla sektora uzņēmē, uzņēmumiem un autoriem. Risinājums šobrīd ir saistīts ar digitālo saturu un nepieciešamību aizsargāt eh, kultūrālo dažādību, lai arī, lai patērētāju pieprasījums tiktu apmierināts eh, ar eh, saprātīgām izmaksām. Tas nozīmē, ka dažādi blakus pakāpojumi varētu apdraudēt šo trauslo līdzsvaru, jo ir nepieciešams nodrošināt arī vietu operatoriem tirgu. Un autortiesības, kas ir saistīts ar licencēšanu, joprojām mums spēkā ir teritoriālais princips, un mēs nedrīkstam, lai autortiesības m, mm, tiktu aizsargātas. Varbūt dažos gadījumos nav iespēja nopirkt licenci kas darbojas visās Eiropas Savienības valstīs, tad varbūt arī tādēļ eh, daži MVU nevar piedalīties šajā tirgu. Dažos gadījumos cieši autori, tāpēc, ka netiek nodrošināta produkta aizsardzība. Un 8 miljardi eiro tiek zaudēti tādēļ, ka produkts netiek izplatīts tirgū. Um, eh, Mēs uzskatām, ka paplašinājums uz blakus pakalpojumiem nav īsti pareizi, tāpēc, ka tas var apdraudēt pamatpakalpojumus. Un, ņemot vērā diskusijas, kas mums jau bija ar referente, mēs centīsimies piedāvāt konkrētus grozījumus līdz ceturtdienai, kas ir galīgais iesniegšanas termiņš. Un mūsu mērķis, protams, lai mēs būtu pietiekami uh, ambicioza juri komitejai sniedzot savu priekšlikumu. Liels paldies par to, ka jūs sniedzāt informāciju par ēnu referenta ziņo e, viedokli. Un tagad lūdzu es un D grupas vārdā Blanko Lopes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Audio vizuālie modeļi ir saistīti ar diviem aspektiem - gan saturs un teritoriālais aspekts, gan arī ekskluzivitāte. Un savukārt tas, kā uh, retranslācija notiek internetā, teritoriālais princips tiek apdraudēts. Piemēram, tas attiecas uz maksas televīziju, un tad līdz ar to varbūt viņi atteiksies no ekskluzīviem līgumiem. Un tas ir aspekts, par ko mums ir nepieciešams runāt šajā priekšlikumā. Šis priekšlikums šobrīd ir diezgan vājš un būtiskākais mērķis ir atteikties no sarežģīta procesa attiecībā uz izmaksām, kas, ko šobrīd sēdz operatori. Komisija nav sniegusi konkrētus datus par izmaksām. Esmu pārsteigts, ka komisija runā par kādu vajadzību, taču tā nesniedz konkrētus skaitļus un datus, lai varētu uh, apliecināt to, ka tik tiešām ir nepieciešams. Tā tiek runāts par blakus pakalpojumiem, par atbalsta pakalpojumiem, bet par kādiem tieši apjomiem mēs runājam, komisija šādus datus nesniedz. Šeit tiek runāts par dokumentārām programmām, par īsklaides programmām, bet pantos tas nav nekur iekļauts. Un runājot par brīvību slēgt līgumu, par šo principu tiek runāts tikai apsvēruma punktos, nevis pamattekstā. Man ir bijusi tikšanās ar interesētām pusēm, un viņi saka, ka šeit drīzāk būs jaunas grūtības, nevis risinājumi. Televīzijas stacijas ir pret šādu risinājumu, un tie, kas darbojas šajā sektorā, ir pret šādu risinājumu, un arī padomē jau ir uh, celti, celti šaubas tikai valsts uh, televīzijas pakāpojums sniedzēja. Mūsu priekšlikums ir otro pantu atcelt. Ja nē, tad mums būs nepieciešams šo regulu ļoti nopietni grozīt, lai Eiropas Savienības satura ražotājiem nebūtu negatīva, nelabvēlīga situācija. Trešais pāns, kur ir runāts par ziņām, pāriņ ar aktuālajām programmām, ir svarīgi, lai ieinteresētās puses būtu iesaistītas, tad, kad mēs diskutējam par šiem jautājumiem un tad, kad mēs diskutējam par pakalpojumiem internetā un par to, ka mums ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumu ārpus dalību valsts, ja komisija uh, vēlas šādu dokumentu uh, bīdīt uz priekšu, tad būtu nepieciešams vispirms iesūtīt parlamentam visu informāciju, uz kā viņi balstās. Savādāk būs tikai lielākā nedrošība tirgu, kurā 2004. gadā, 2014. gadā bija vairāk miljārdi eiro ienākumu. Tagad lūdzu ECR grupas vārdā. Ja jūs varat izteikties ļoti īsi, es centīšos tā darīt. Es Barakova. Uh, kunga vietā runāju, viņš ir ēnu referents. Principā mēs piekrītam gan konceptējumiem, gan arī referenta paustajai nostājai. Mums eh, šeit ir divas normas, kas mūs interesē. Mēs uzskatām, ka šīm normām nevajadzētu būt pretrunā ar dalībvalstu regulēm attiecībā uz tiesību pārvaldību. Ir tīpaši uz tādu uh, Uh, tiesību, kas ir fiksēti kolektīvo licenču līgumā. Un otrs jautājums ir par tiesībām, ko regulē dalībās kompetentā likumdošana. Paldies, vai vēl kāds grib izteikties, es vairs neredzu nevienu. Tad es lūkšu Eiro. Uh, Marko Čēlo kungam no komisijas no DigiConnect um, E, kundzei uzstāties. Es e, atvainojos. Mani sauc Vita Jukner, es aizstāju Džonello kungu. Jā, šodien tiešām mums ir tik daudz aizvietotāju, ka tas jau ir tipiski. Arī komisija ir ar aizvietotāju. Paldies Es eh, īsumā gribēju jums pastāstīt, kāpēc šis priekšlikums ir izstrādāts, kāpēc tas ir ierosināts. Un tad eh, pēc šīs fona informācijas cenšos atbildēt uz deputātu jautājumiem. Eh, vispirms par pieprasījumu, kas lika veidot šo priekšlikumu. Priekšlikums un tā mērķis ir darboties uz nieko, ko vairāk Eiropas iedzīvotāji cilvēkiem, parādīt Eiropas cilvēkiem, ka mēs varam izdarīt kaut ko pozitīvu. Un um, um, tiešsaistes televīzija tā aug 42. Eh, procenti Eiropas iedzīvotāji vismaz reizi nedēļā skatās kādu pārraidi tiešsaistē. Un vēl ir milzīgi interesi skatīties uz saturiskiem raidījumiem no blakus valstīm, citām valstīm. Un katrs ceturtais Eiropas iedzīvotājs ir interesēts skatīties eh, kādu audiovizuālo saturu no citas dalībās. Ehm, tā ir šī situācija, kas atspogļojas arī mūsu ietekmes izvērtējumā. Un mūsu mm, analīze rāda, ka ir ļoti daudz izrūkstošu elementu, piemēram, mēs varam šeit runāt par kultūras programmām, par izglītību, par vēsturi, izklaidi. Te ir ļoti, ļoti svarīgs tāds um, saturisks saturs, ka, ar dziļu kultūras tādu pieskaņu, kas nav pieejams, nemaz nerunājot pa filmām. Un tāpēc priekšlikuma mērķis ir dot iespēju Eiropas uh, translētājiem rādīt vairāk šī satura Eiropas iedzīvotājiem. Lai šo mērķi sasniegtu, attiecībā uz online programmām. Šeit eh, mēs piedāvājam izveidot izcelsmes valsts noteikumu kopumu eh, kas komisijas priekšlikumā ir tāds eh, aktivizējošs. Translētājiem nav obligāts pienākums raidīt pārrobežām. Viņiem joprojām būs brīvība izvēlēties raidīt vai neradīt pārrobežām, bet tāpat laikā arī līgumiski uh, nebūs ierobežojums arī raidījumu operatoriem vienoties par teritoriālo pārklājumu. Protams, nosacījumi, ka šie noteikumi, kas ir šajās vienošanās formās, nav pretrunā ar Eiropas likumiem. Es saprotu, ka gan referente, gan arī pārējie diezgan atbalsta komisijas priekšlikumu, tomēr ir izskanējušas arī bažas, un uz to es gribētu rēģēt kaut gan īsumā. Vispirms, eh, kā jau es teicu, šis priekšlikums eh, nav domāts, lai izbeigtu esošo licencēšanas modeli. Priekšlikums eh, pilnībā ņem vērā to, kas jau eksistē, un eksistē arī aizsardzības mehānismu, un mm, arī uztur līgum, līgumiskās brīvības principu un arī tiesību turētājiem ir jāsaņem attiecīgais atalgojums tad um, autortiesību teritoriālais um, pieņēmums joprojām turpināsies. Bet um, kā ir ar stimuliem un kā lai izdarīt tā, lai šis saturs būtu vairāk pieejams pāri robežām, lai tas radītu arī konkrētus ieguvums Eiropas lietotājiem? Īsumā tika pieminēta konkurence, un šai ziņā daži vārdi no manas puses. Es, eh, protams, nevaru komentēt šo lietu, bet varbūt tādi tiesiski aspekti. Mm, eh, konkurences tiesas lēmumi tiek pieņemti konkrētās lietās, un eh, šie nolēmumi tiek eksposti piemēroti ar nolūku izbeigt tirgus uh, kropļošanu. Tomēr nu, šādiem nolēmumiem nav tāda vispārēja rakstura kā direktīvai vai regulai. Un ir pants, kur ir atrunāti arī līgumi, līguma raksturs, tie, kas nav atļauti, un šeit ir arī izņēmums par um, ekskluzīvo licencēšanu. Ļoti bieži šāda ekskluzīva licencēšana uh, ir nepieciešama, lai piesaistītu naudas līdzekļus, un dažkārt tas atskaņā ar konkurences normām šādas barjeras varētu būt arī attaisnotas, ja ir nepieciešams tas noteikti produktu virzībai. Kā jau es teicu, runājot par konkurences tiesību grozījumiem, šeit situācija nav balta un melna, tikai ir arī atkāpes un aizsardzības mehānismi. Uh, un ir, viss ir ar nolūku neierobežot konkrētu spēju produktu palaišanu Eiropas tirgu. Vēl šī pasākuma mērķis ir veidot stimulus un ļaut arī lielākām satura masām cirkulēt Eiropā, un mēs noteikti gaidām debati šajā komitejā un arī uh, padomē un parlamentā. Mēs ļoti ceram, ka būs tāds konstruktīvs risinājums. Liels paldies! Paldies, kundze! Tālāk vieri. Vierings kundze, vai jūs gribat kaut ko Blinārs kundze vārdā teikt eh, diskusijas beigās? Nē, paldies. Komentāru nebūs. Un paldies. Tādā gadījumā gribētu jums pateikt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 27. aprīlis. Balsošana ITRE komitejā 21. jūnijā. Un galvenajā komitejā balsošana būs septembrī. Tas ir jūri komiteja, kas atbildīga ir par šo jautājumu. Tas balsošana būs septembrī. Bet mums ir jābūt jūnijā gataviem ar savu darba daļu. Liels paldies! par jūsu sadarbību, par piedalīšanos šajā diskusijā. Tālāk nākamais punkts - riska gatavība elektroenerģijas sektorā. Mūsu referents ir Flavio Zanonato. Riska gatavības priekšlikums ir daļa no tīrās enerģijas pakotnes, jūs to zināsiet ļoti labi. Un mums Šeit ir trīs ļoti svarīgi mērķi. Ir jāizveido kopīga metodoloģija, kas ļautu izvērtēt krīžu scenārijus. Tas nebūtu nav viegli, tālāk ir regulārs um, elektro um, nodrošinājuma monitorings un arī iepriekšējā plānošana un arī koordinēta reakcija um, krīzes gadījumā, ja tāda rodas. Un mums šis likumdošanas akts ir jāsaista ar pārējiem dokumentiem, kas ir paketē. Un jo īpaši jānodrošina sasaiste ar elektrības regulu. Jo šeit eh, šis sakars ir ļoti cieši. Mūsu referents Flavio Zanonato dodu jums vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Šo regulu, ko piedāvā komisija, šeit mērķis ir uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm. Tieši riska gatavības un riska pārvaldības joma, protams, elektroenerģijas sektorā. Krīze notiek tajā gadījumā, kad ir būtisks elektropārdevis traucējums, kad nav iespējams piedāvāt elektrību gala lietotājiem, un mums ir jābūt gataviem šādiem negadījumiem. Bet eh, šeit mums nav īpašas pieredzes, un mēs nezinām īsti, kā pārvaldīt šādas eh, krīzes, bet šādām krīzēm var būt ļoti dramatiski ietekme. Piemēram, 8. gada aprīlī 400 tūkstoši li lietotāju Polijā 48 stundas sēdēju bez elektrības, jo bija ļoti liels sniegs. Un Francijā eh, bija kāds gadījums, kad elektrību nesaņēma 1,2 miljoni. Un Kiprā 2011. gada jūlijā notika ka, kaut kas līdzīgs, arī Maltā, Sicīlijā 2014. gadā, arī Ziemeļa Holandē pagājušā gadā. Nemaz nerunājot eh, par eh, krīzi, kas bija arī Dienvidu Austruma Eiropā jau šogad. Uh, kad nebija iespējams pie, e, piegādāt elektrību. To pat grūti ir kvantificēt kaut kādos ekonomiskos terminos, un notik grūti ir izreikināt, cik liela zaudējums tas viss ir izraisījis. Un tas ir jāskata ar nacionālo kontekstu kopumā. Ir iespējami arī risinājumi tādām krīzēm, bet ļoti bieži tas arī nozīmē, ka tad, ja mēs mm, gribam risināt šo jautājumu Eiropas līmenī, tad mums ir jādarbojas burtiski juridiskā vakumā. Tā tad nav tādas juridiskas normas, kas regulētu šo sadarbību, un tāpēc arī šīs regulas mērķis ir nokārtot šo jautājumu. Riska novērtējums ir tradicionāls tāds paņēmiens, kā risināt dažāda veida krīzes, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Uh, Tālāk ir metodoloģija, kā izvērtēt īstermiņa principus un principu piemērošanas nepieciešamību. Tālāk ir plāni gatavībai riskiem, un tālāk ir nacionālo un reģionālo pasākumu piedāvājums. Tiek piedāvāts arī pārvaldīt krīzes trīs dažādos veidos, tad ir krīzes situācijas deklarēšana vai paziņošana. Uh, Mm, tad arī punkts mm, nodrošino saskanību ar eksistējušo regulējumu un visbeidzot izvērtēšanu ekspost kontekstā un risinājumi pēc krīzes notikšanas. Es nevaru stāstīt pilnīgi par visiem faktiem. Es uzskatu, ka teksts principā ir līdzsvarots, un šeit ir arī sasaiste ar mm, citiem dokumentiem no enerģētikas paketes reģionālie jautājumi un arī elektrības sektors ir ņemts vērā atjaunojamo resursu un pārvaldības eh, direktīvas normatīvi ir ņemti vērā arī tirgus aspekti, modalitāte, tā tieši krīzes pārvaldības sakarā. Eh, tas ir ņemts vērā, lai definētu izgatavību. Un eh, cenšamies arī neaizmirst par tirgus niansēm. Komisijas piedāvāt Tais dokuments noteikti ir tāds, kur ir jāsaista šis teksts ar citiem dokumentiem, bet ir arī tehniskie un administīvie aspekti. Jo arī šeit ir joma, ar ko saistās arī izgatavība. Un ja ir tāda joma, kur šīs savienojumības ar citiem dokumentiem nav, kā arī juridiskās skaidrības, uh, trūkums ir novērojams, kā tad regulēt attiecības ar dalībvalstīm, turklāt te vēl ir politiskais aspekts. Varbūt ir dažkārt ir tīri administratīvie slogi kas būs jāpārvar dalībvalstīm, tad mums ir skaidri jāsaprot, kāds ir komisijas priekšlikums vai uh, nebūs kāds pretruns ar idejām, par kurām stāstīja Eiropas Savienībai ir nepieciešama stabila sistēma, mums ir jābūt spējīgiem pārvaldīt risku efektīvā veidā. Šāda izgatavība ir kaut kas tāds, kam būtu jādarbojas precīzi, ņemot vērā dažādas nianses, kas ir dažādos Eiropas reģionos, plānu veidošana arī ir kaut kas ļoti svarīgs, kā arī kompetences jomas. Paldies! Uh, kolīgi. Nīdermaier kungs no Tautas partijas grupas. Jūs esat ēnu referents, lūdzu jums vārds. Nu, paldies. Mēs runājam par šo dasjē un ir jāņem vērā tas, ka enerģētikas sektors, jo īpaši elektrības sektors pēdējās dekādēs ir stipri mainījies. Uh, tiek ieviests jaunas tehnoloģijas, mēs vairāk vēršam uzmanību uz klimata problemātiku, mēs arī skatāmies, lai nebūtu tik ļoti atkarīgi no importa. Turklāt ir arī ļoti jauni izaicinējumi, piemēram, jaunās tehnoloģijas un arī tādu jauninājumu darbību kā elektrības ražošana no vēja un no saules resursiem. Tas viss ir domāts, lai nodrošinātu ilgspējīgas piegādes. Šeit ir jauns iespējas, jauni izaicinājumi, mēs esam to ņēmuši vērā arī pakete. Mēs eh, cenšamies nodrošināt ilgspējīgas piegādi, ilgspējīgu piegādi visiem reģioniem Eiropā tad šis dokuments ir tikai neliela daļa no kopējās paketes, tomēr um, centrā ir ļoti svarīgs aspekts, tas ir eh, piegāžu drošība un riska gatavība. Tas, manuprāt, atspogļo arī domu, ka jaunās tehnoloģijas rada jaunus izaicinājumus, un šie jaunie izaicinājumi tie iet pāri nacionālo valstu robežām, tāpēc ir nepieciešama lielāka koordinācija, arī vairāk reģionāls pieejas. Es domāju, ka tas tā ir pamatdoma arī šajā dokumentā, Un e, šeit ir arī atsauce uz metroloģiju, lai labāk identificētu riska faktors. Man jāsaka, ka es atbalstu šo priekšlikumu. Tad daļa, svarīga daļa no ziemas paketes. Te ir jāsakārto tikai neliela, varbūt tehniski jautājumi kopumā. Es referenta. Uh, Eh, priekšlikumu sasaukt tehnisku sanāksmi ļoti atbalstu. Šai tehniskajā sanāksmē mēs varētu precīzēt eh, TSO, DSO, tirgus eh, dalībnieku, tātad jautājumus, arī juridiskos aspektus, un es kaut kā domāju, ka mēs sakārtosim šo jautājumu un izdarīsim tā, lai šī ziemas pakotne tiktu arī pieņemta. Paldies! Alde grupas vārdā. Blīvers kundzi Petelsen kungs aizstāja. Paldies priekšsēdētai. Runājam Linars kundzes vārdā un teikšu sekojošo. Es atbalstu komisijas priekšlikumu šos jaunos notiekums riska gatavības sektora jomā elektroenerģijas nozarē mēs uzskatām, ka ir nepieciešams labāk mainīties ar informāciju, būt labāk gataviem, dalībvalstīm jāsadarbojas, tas ļoti svarīgi e, krīzes situācijās un arī, ja mēs gribam veidot tādu stabilu energo savienību. Mūsu noteikumi gāzes un naftas jomā norāda, ka ir nepieciešama jauna likumdošana, lai garantētu enerģētikas e, sistēmu funkcionēšanu arī elektrības jomā pieeja, kas balstīta uz tirgu, ir vislabākais risinājums krīzes laikā, bet eh, arī ir nepieciešama sadarbība starp dalībvalstīm, lai nodrošinātu to, ka elektrība plūst tur, kur eh, tā ir nepieciešama. Komisijas solis ir solis pareizā virzienā, tiek veidot kopīga metodoloģija, eh, harmonizēti nacionālie riskgatavības plāni, uzlabot reģionālā sadarbība, bet um, tomēr ir vēl daži jautājumi, ko varētu uzlabot. Piemēram, runājot par nacionālo izgatavības plānu pārskatu, šajos plānos vajadzētu ņemt vērā atšķirības starp dažādām nacionālām elektrības sistēmām. Un visbeidzot, nepietiekami ir tikai eh, koordinēt eh, un mainīties ar informāciju, ja mēs joprojām pietiekam galā ar citiem jautājumiem, kā piemēram e, starpsavienojuma jautājums elektroenerģijas tirgu. E, mēs arī redzam, ka šeit ir liela sasaiste ar citiem tīrās enerģētikas paketes jautājumiem. Un jāstrādā pie visu kopā, un es sadarbošos arī ar ēnu referentiem šajā jautājumā un citiem deputātiem. Paldies goja grupas vārdā Ziloāgas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisijai e, tiešām ir pēdējais laiks nākt lejā šādu priekšlikumu, e, jo beidzot mums ir arī standarti, kad tiek pārtraukta padevi. Ja nav piegādes, tad ir jāliek lietā solidaritātes princips. Otrkārt, Eh, mums ir jānodrošina elektroenerģijas piegādes eh, tāds, lai tā sektu pamatvajadzības visiem iedzīvotājiem. Un nemaz nebūtu slikti šeit nu, norādīt arī prioritāros patērētājs, lai aizsargāja mūsu klientus, tos eh, cilvēkus vai cilvēku kategorijas, kas stāv pirmajās līnijās visvairāk, kam nepieciešama šī elektrība. Un mums ir nepieciešama arī atsauce uz energoefektivitāti, jo tas vislabāk palīdzēs nodrošināt energo piegādes tā, lai mums nebūtu riska situācijas. Bet um, komisija līdzīgi rīkojasies arī gāzes un naftas direktīvā. Pašpatēriņš ir svarīgs, arī pašģenerēšana ir um, arī svarīgs avots, mazina šādu um, pārāvumu risku. Ja jūs paši ģenerējat, paši ražot enerģiju, tad arī mazāk risks uh, ciest, ja padevi tiek pat pārtraukti, saņemot to no citiem. Tādā veidā var arī ietaupīt naudu, kaut vai infrastruktūra ziņā, jo ļoti bieži infrastruktūra rada negatīvu vidas ietekmi. Uh, un pret to protestē arī lokālī iedzīvotāji dēļ veida, kā šī infrastruktūra tiek būvēta. Un mm, vajadzētu stimulēt arī pārēju uz uh, atjaunojumu resursu lietošanu, lai šī ražošana būtu demokrātiskāka. E, komisija runā par dažām lietām, bet detalizācijas pakāpe nav pietiekama, varbūt tāpēc, ka komisija dokuments pagaidām ir projekta fāzē. Uh, bet varbūt ir arī tāda vēlme kompozīta tīklu pilnvar stiprina. Ja doma ir tāda, ka privāta biznesa pārstāvi rakstīs šos izgatavības plānus, tad tam mēs nepiekrītam. Likumdošanas galējam variantam ir jābūt specifiskākam nevajadzētu atstāt šo lietu lobby grupu rokās. Paldies, tālākais Līs Foks. Nu, no Ekairkurs viņš nav atnācis, bet Hankelkungs ir. Un viņš ir gatavs aizstāt mūsu ēnu referentu Foksu un paudīs EKR grupas domas. Es te, te ir kaut kāda pretruna. Es gribēju par Acer runāt. Par Acer. Vai, bet jūs pacēlāt roku un, ziniet, aizvietošana šajā sanāksmēs ir kļuvusi par tipisku tradīciju. Tā, es tā sapratu, ka jūs gribat tagad runāt. Tālāk došu vārdu Blanko Lopes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties referentam. Šī referenta prezentācija jau skan tā eiropeiskāk, te ir reģionālā sadarbība izcelta. Dalībvalstīm nepieciešams nodrošināt labāku, drošāku piegādi un tas arī ļaus samazināt cenas, ko maksā patērētāji šī plaša pakopuma citos dokumentos ir vairāk runa par pašražošanu, par piedāvājumu pārvaldību. Citiem jautājumiem šeit ir nepieciešama labāka koordinācija vai harmonizācija. Tomēr harmonizēt un koordinējot ir jāņem vērā arī nacionālo enerģētikas tīklu specifika. Un jautājums ir arī par starpsavienojamību. Kā mēs varam veicināt piegāžu drošību, runāt par Spāniju, un kā mēs varētu labāk izmantot atjaunojamos resursus? Ja mēs nesaprotam, kas būs atbildīgs uh, no operatoriem, kas būs atbildīgs uh, par šādu starpsavienojumu. Paldies. Tālāk Jaromirs Kohličiks. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir daži komentāri, esmu sadarbojies ar kolēģiem šajā jautājumā juridiskajā komitejā, un uh, tas attiecas uz vairākām tehnoloģijām, tas jau bija pirms kāda laika, jo tas ir saistīts ar dažāda veida tehnoloģijām. Vēlos teikt, ka tā kā tagad mēs runājam par uh, jautājumiem, kas ir šajā sektorā, un tas attiecas uz, uz šo uh, risinājumu enerģetikas jomā. Mums ir jāsaprot, eh, ka ir jāņem vērā divas lietas. Pirmām kārtam ir struktūra šajā sektorā, kas varētu nodrošināt funkcionēšanu, un uh, tāpēc es varu piekrist tam, ko vēlos atgādināt to, kas notika Itālijā pavisam nesen, kur vienkārši pazuda elektrība un, uh, un viss. Un vēl viens aspekts ir nepieciešamību radīt jārnu infrastruktūru un arī tos, un arī tos, uh, tos energo avotus, kas ir pamat uh, avoti, piemēram, dabasgāze. Un, mm, piemēram, arī ūdens enerģija, hidroenerģija. Šie ir energoavoti, ko var izmantot kā rezervi. Tie bija būtiskākie aspekti, kas ir obligāti jāiekļauj šajā ziņojumā, jo, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Elektroenerģija ir, varētu teikt, pat tiesības uz to, lai būtu elektroenerģija pieejama, tāpēc mums ir jābūt obligāti jāņem vērā visi šie aspekti. Amarilis uh, Verheven no DG Energy. Uh, Paldies, priekšādātāji! Paldies arī visiem Eiropas parlamentā deputātiem, kas pauda šodien savus viedokļus par riska gatavības priekšlikumiem, ko esam sagatavojuši. Protams, mēs ļoti labprāt mm, uzklausam jūs, un mēs priecājamies dzirdēt, ka jūs uzskatāt, ka šis priekšlikums ir vajadzīgs, jo tas ļaus aizpildīt eh, šo juridisko vakumu, jo mums noteikti vajadzētu vairāk sadarboties eh, krīzes pārvaldības jomā. Un tāpat arī priecājamies, ka jūs uzskatāt, ka šis priekšlikums ir līdzsvarots. Protams, saprotam, ka ir arī tādas eh, tehniskas problēmas un dažkārt Eh, šīs problēmas ir diezgan detalizētas, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgas arī tehniskas sarunas. No komisijas puses varu jums apgalvot, ka esam gatavi nodrošināt visas tehniskās zināšanas un iesaistīties diskusijās, lai nodrošinātu priekšlikuma tālāku uzlabošanu. Tātad varat uz mums paļauties. Tagad īsa atbilde. Liels paldies par uh, Mm, šo viedokli. Mēs uzskatām, ka tas ļaus mums nodrošināt uh, labāku uh, piegādes mm, nodrošināšanu par labāku cenu. Un kā jau norādīja referents un ēnu referenti, tas ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies tālāk attā, attīstīt šo pakotni. Mums ir jānodrošina, lai tirgi varētu palikt atvērti pēc iespējas ilgāk vienlaicīgi nodrošinot, lai elektrība nonāktu pie tiem, kuriem tā ir vajadzīga. Pāris reakciju uz paustajiem komentāriem, bet, protams, vēlreiz norādīšu, ka ir vajadzīgas arī tālākas tehniskas sarunas. Ja ir runa par šo plānu konfidencialitāti, mēs saprotam, ka šie ārkārtas plāni ir konfidenciāli, neviens nevēlas um, nodot šādu informāciju tādiem, kas varbūt plāno uzbrukumus. Bet gribētu norādīt, ka priekšlikumā šī konfidencialitāte jau ir paredzēta. Mēs norādām, ka tikai daļa no plāniem tiks atklāta sabiedrībai. Mēs tātad esam jau to paredzējuši. Tāpat arī uh, gribētu runāt par administratīvo slogu. Vēlētos norādīt, ka Mēs nekādā ziņā nevēlamies veidot tādu ietveru, kas administratīvo slogu palielinātu. Tieši tāpēc mēs šo priekšlikumu balstām uz esošo administratīvo ietveru. Mēs nespiežam dalībvalstis veidot jaunas administratīvas struktūras. Mēs tātad izmantojam to, kas jau pastāv un kas pastāvēs nākotnē, proti šie reģionālie operacionālie centri, kas saņēms jaunas funkcijas krīžu pārvaldības jomā. Tāpat arī dzirdēju no vairākām pusēm komentārus par to, ka ir vajadzīgi riska sagatavības plāni, un tāpat arī ir vajadzīgi izvērtējumi, kur būtu ņemtas vērā dalību valstu īpatnības. Vēlētos norādīt, ka tad, kad mēs nācām klajā ar šo kopējo metodiku, un kopējā metodika ir jāizmanto visā Eiropā, mēs priekšlikuma projektā pieļāvām arī nacionālo izvērtējumu, un šis nacionālais izvērtējums savukārt ļaus ņemt vērā dalībvalstu īpatnības. Tātad šis reģionālais izvērtējums pastāv, un to papildina arī nacionālais izvērtējums, ja tas ir vajadzīgs nacionālo īpatnību dēļ. Tā kā mēs nodrošinam šos nacionālos izvērtējumus, un šie nacionālajie plāni tā skaitā arī šie reģionālie pasākumi, ļaus mums risināt konkrētas nacionālas situācijas. Katra valsts ir atšķirīga un katrai ir eh, savādāks eh, enerģijas eh, sajaukums. Piemēram, ja jūs atrodaties Itālijā, tad tur zemestrīces ir ļoti iespējamas, savukārt Beļģijā šī iespējamība ir daudz zemāka. Tātad uz tieši šādām atšķirībām mēs balstām savu priekšlikumu. Dzirdēju arī lūgumus iekļaut priekšlikumā vēl vairāk elementu, lai tas būtu vēl detalizētāks. Proti, vajadzētu definēt aizsargājumos patērētājus. Tik tālu mēs neesam gājuši. Mēs redzam, ka Eiropā pastāv ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm attiecībā uz to, eh, kam vajadzētu būt šim aizsargātajiem patērētājiem. Tieši tāpēc mēs izvēlamies eh, tādu ļoti minimalistisku pieju. Mēs sakām, ka šie patērētāji ir jāaizsargā tikai tādi, ja tas ir drošības jautājums. Mēs pieprasām arī caurredzamību, taču mēs nevēlamies šeit eh, harmonizāciju. Neuzskatām, ka tā ir vajadzīga. Eiropā pastāv ļoti lielas atšķirības. Vēl kāds svarīgs punkts. Punkti, kas ir iekļauti nacionālajos plānos. Mēs eh, nesakām, kā, kādiem šiem pasākumiem ir jābūt. Riska gatavības priekšlikumā mēs sakām, ka mēs šeit pieļaujam izņēmumus attiecībā uz netirgus pasākumiem, bet, protams, ka šie pasākumi ir jādefinē nacionālā līmenī. Mēs šeit neuzskatām, ka to vajadzētu darīt lobētājiem. Tieši valdībām ir jāpieņem lēmumi par riska gatavības plāniem un valdībām tas ir jādara pēc um, vispārējiem sarunu procesiem, kuros ir iesaistīts pēc iespējas uh, plašāks um, mm, iesaistīto pušu klāsts. Tas ļaus nodrošināt, lai uh, tie nebūtu tikai lobētāji, kas pieņem pasākumus. Tātad lēmumi ir jāpieņem politiskā līmenī pēc iespējas uh, informētāk. Pēdējais punkts par atbildīgumu. Par to arī tika runāts, tika runāts par piegādes eh, drošumu. Šis priekšlikums nekādā veidā nemaina līdzsvaru. Tas aicina uz koordinētāku pieeju, bet kopumā atbildīguma līdzsvars netiek izjaukts. Šis līdzsvars paliek tur, kur tas pašlaik ir. Tātad mēs vēlamies saskaņotu pieeju, eh, kur tiktu panāktas vienošanās starp dalībvalstīm, valstīm bet visi pašreizējie spēlētāji turpinās veikt savus pašreizējos pienākumus. Lūk, tie ir mani sākotnējie komentāri, bet vēlreiz atkārtošu, ka esmu gatava turpināt diskusijas un apspriesties ar jums. Paldies! Jūs tieši to pašu pieminējāt arī attiecībā uz gāzes piegādes drošumu. Mūsu definīcijā mēs runājām par minimāli aizsargātajiem patērētājiem un par vispārēju koordināciju Eiropā. Tātad šeit mēs varam runāt par saskaņotām definīcijām. Tagad došu vārdu Flavio Zanonato, mūsu referentam. Varbūt viņam ir kas sakāms diskusiju noslēgumā. Paldies, priekšādātāji. Mēģināšu izteikties pavisam īsi. Kolēģi, kā arī komisijas pārstāve šeit pieminēja vairākus elementus, kas varētu nodrošināt pozitīvu risinājumu. Uzskatu, ka kopumā šeit ir paveikts ļoti labs darbs. Ja ir runa par riska gatavību, tad, protams, mēs esam šeit apsprieduši pilnīgi visus jautājumus. Mums eh, vajadzētu mm, visu to ņemt vērā mūsu kompetences ietveros. Mēs esam gatavi sadarboties, un mēs vēlamies arī ņemt vērā visas iniciatīvas, lai paskaidrotu, par ko tad īsti šeit ir runa. Paldies! Tātad laika grafiks. 21. 22. jūnijas. Tad tiks izskatīts uh, ziņojuma projekts. 29. jūnijas ir termiņš grozījuma iesniegšanai, tātad tās ir jūnija beigas. Un grozījuma izskatīšana savukārt ir paredzēta 25. septembrī. Balsojums ITRA komitejā 28. novembrī. Un te ir runa par mūsu tīrās enerģijas pakotni. Šis eh, likumdošanas priekšlikums mums ir ļoti nozīmīgs. Un liels paldies! Tagad eh, septītais darba kārtības punkts - Eiropas eh, Savienības energoregulātoru sadarbības aģentūra. Mūsu uh, referents ir Mortens Helvēks Petersens. Šīs priekšlikums ir daļa no pakotnes tīra enerģija visiem eiropiešiem, tāpat kā iepriekšējais darba kārtības punkts. Un uh, eh, šīs dokuments ir cieši sasaistīts ar citām šīs pakotnes daļām, jo īpaši ar tiem dokumentiem, kas attiecas uz elektrības tirgus pārskatīšanu. Šī priekšlikuma mērķis ir aktualizēt atcer regulu, lai ņemtu vērā jaunos uzdevumus, kas aģentūrai ir piešķirti saskaņā ar uh, tiesību aktiem par uh, um, enerģiju, kas ir pieņemti pēc aģentūras izveidošanas. Tātad mums šeit ir jāpieņem lēmums par to, cik tālu mēs varam virzīties ar šiem priekšlikumiem, kā pieņemt jau esošos priekšlikumus. Tāpat arī um, šī priekšlikuma mērķis ir saskaņot regulu ar izmaiņām elektrības tirgus noteikumos. Uh, kas eh, tiek ieteiktas eh, tīras enerģijas pakotnes kontekstā. Šeit mums ir jāpieņem lēmums, eh, cik daudz no šīm izmaiņām mēs pieņemsim un kādā virzienā tās ies. Mūsu referents ir Mortens Helvēks Petersens, un tagad dodu viņam vārdu. Lielas paldies priekšādātāji! Kā mēs visi zinām, reālam iekšējiem tirgum enerģijas jomā ir ļoti daudz priekšrocību. Uzskatu, ka tāpat arī var teikt, ka ir vajadzīgs zināms regulējums, kas ļautu radīt pareizos nosacījumus šādam tirgum. Atcer loma ir izšķiroša. Mums ir jānodrošina vienot enerģijas tirgus darbība. Tas nāks par labu visiem - energopatērētājiem, privātām mājasainiecībām, MVU, lieliem uzņēmumiem un arī rūpniecībai. Ņemot vērā enerģijas tirgus nākotni, kas arvien vairāk paļausies uz atjaunīgiem enerģijas avotiem, mums ir vajadzīga lielāka koordinācija šajā jomā. Pārobežu enerģijas tirzniecībai vajadzētu būt daļai no um, Eiropas nākotnes enerģijas tirgus. Energoresursi ir jāizmanto efektīvāk, tieši tāpēc šis priekšlikums, manuprāt, ir apsveicams. Protams, ir dažādi veidi, kā pārvarēt um, dažādos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies un ar kuriem saskaras atcer. Es ar ļoti lielu interesi uzklausīšu kolēģus. Sākumā es vēlētos pateikties komisijai par sagatavoto priekšlikumu. Te ir runa par pārskatīšanu, te nav runa par pilnīgu atcer aģentūras eh, un tās uzdevumu pār, mm, pārmodelēšanu. Nosaukums atcer eh, ietver sevi eh, vārdus sadarbības aģentūra. Un es gribētu šodien runāt par trīs punktiem, kas, manuprāt, ir īpaši nozīmīgi. Vispirms izmaiņas, kas ir veiktas lēma pieņemšanas procedūrās um, atcer aģentūras ietveros. Tāpat arī finansējums, personāls atcer aģentūrā un reģionālās sadarbības ietvers. Uh, Ja runa par lēmumu pieņemšanas izmaiņām atcer valdā, es uzskatu, ka mums vajadzētu ciešāk ieskatīties šajā jaunajā modelī, un mums vajadzētu pameklēt arī jaunus risinājumus. Ja mēs vēlamies um, pareizi funkcionējuši iekšējo tirgu, mums ir vajadzīga tāda aģentūra, kas spētu reaģēt un rīkoties cauredzami. Tātad mums ir jāmēģina izvairīties no dažādiem šķēršļiem, vienlaicīgi nodrošinot uh, um, labu sadarbību starp visiem iesaistītajiem partneriem. Tāpat arī mums ir jāpaskatās, kādas iespējas ir liktas galdā. Mums ir vajadzīgi tādi labi lēmumi, kas ļautu veidot reālu iekšējo tirgu. Otrs punkts attiecas uz ACR finanšu resursiem un personālu. Pašlaik aģentūra darbojas ar ierobežotiem resursiem. Tie ir daudz mazāki nekā būtu vajadzīgs, lai varētu efektīvi pildīt šīs aģentūras uzdevumus un funkcijas. Šādai aģentūrai ir vajadzīgs stabils finansējums. Komiteja ir ilgi apspriedusies ar atceru par finansējumu jautājumiem, un patiešām šeit saskatām problēmas, ja runa par atceru finansējumu un personālu. Domāju, ka šeit mēs varētu uzklausīt daudz dažādu ideju, kā to visu risināt. Mēs esam arī dzirdējuši, ka uh, ACER varētu sākt iekasēt samaksu par dažādiem mehānismiem. Esmu gatavs apspriesties par šo jautājumu detalizētāk, jo finansējuma jautājums ACER ir sasāpējis par reģionālo sadarbību. Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt labāku sadarbību starp TSO un tāpat arī uh, reģionālajie sadarbības centri ir ļoti būtiski. Šie centri nevar darboties nacionālā līmenī, tie var darboties tikai reģionālā līmenī, kur atcer vajadzētu nodrošināt vajadzīgo uzraudzību. Lai atcer varētu rīkoties, mums ir jānodrošina, lai atcer būtu vajadzīgās pilnvaras pieprasīt informāciju, kas tai ir vajadzīga kontrolas funkciju veikšanai. Tāpat arī ir jādomā par iekšējā tirgus virzīšanu uz priekšu un par to, lai šie kopējie lēmumi nāktu par labu visai Eiropai. Šis ir ļoti nozīmīgs dokuments. Kā jūs norādījāt, priekšādātāji, tas sasaistās ar citiem dokumentiem tīras enerģijas pakotnē. Mums vajadzētu šos failus skatīt eh, kopā un vajadzētu arī padomāt, kā šie tiesību akti ietekmē citus tiesību aktus. Ļoti labprāt sadarbošos ar kolēģiem. Uh, pie šī tik nozīmīgā tiesība aktā, un cerams, ka mēs varēsim konstruktīvi to visu atrisināt. Paldies! Tagad tautspartijas grupas vārdā ānu referents Roila kungs. Priekšādātāja kungs, liels paldies! Liels paldies arī referentām par um, visiem šiem um, ieteikumiem un to, ko viņš mums tagad izklāstīja. Uh, Es uzskatu, ka mums ir uh, vajadzīgs funkcionējošs iekšējais tirgus, un lai to nodrošinātu, mums ir vajadzīga laba sadarbība un arī laba likumdošana. Tad, tad mums ir jāpaskatās, kas uh, mums ir pietiekami un kas ir nepietiekami likumdošanā, un arī vai tas eh, darbojas vai nē. Mums vajadzētu paskatīties, kur tieši pastāv šīs problēmas. Galu galā ir beigās ir tikai divi norādījumi. Pirmais norādījums Dažās vietās starp eh, dalību valstīm parādās problēmas, tāpēc, ka tirzniecība nav pietiekama, tā nepietiekama labi darbojas. Ja mēs paskatāmies, teiksim, uz vienu piemēru, Dānija, Vācija, tas ir ļoti labs piemērs. Un uzreiz pēc viena acu uzmetiena mēs saprotam, ka šeit nav runa par labu uzraudzību vai par labu sadarbību. Ja no vienas puses pienāk pārāk daudz eh, elektrības un otrā pusē nav vajadzīgo uh, novadījumu, tad uh, te nekas nepalīdzēs. Nepalīdzēs šeit labāka sadarbība. Mums ir vajadzīgs vairāk tīklu. Mums vienkārši Vācijas pusē nav pietiekams tīklu kapacitātes. Šeit ir runa par tīklu izbūvi, nevis par atbildīgumu. Jā, mums ir vajadzīga atbildība, mums ir vajadzīgas labākas organizācijas formas, uh, kā tiek teikts, bet ja tīklu nepietiks, ja šie tīkli netiks izbūvēti, tad nekas mums nepalīdzēs. Tāpat arī mums ir jānodrošina to, tas, lai visu varētu paveikt pēc iespējas ātri. Eh, vai nu šai centrālai ir jāpiešķir lielāka atbildība, vai arī ir jānosaka termiņi. Šos jautājumus mēs varētu atrisināt nosakot termiņu šādā veidā, pātrināt procesus. Man nepatīk tas, ka komisijas sniegtā atbilde ir e, tāda, ka mums ir vajadzīga vēl spēcīgāka, vēl e, pilnvarotākā Eiropas institūcija, un tad viss būs atrasināts. Nu tā nebūs. Es neuzskatu, ka tas ir risinājums. Trešais punkts. Ja sadarbība labi darbojas, tad uh, Mm. Nevajadzētu teikt, ka ir vajadzīgs eh, divu trešdaļu vairākums vai vienkāršais vairākums. Tad ik viens varētu pārējos izbalsot. Uzskatu, ka šādā veidā darbs neveiksies labi. Tad mēs eh, strādāsim zem ļoti liela spiediena. Pats svarīgākais ir, lai mēs sapratu, ka mēs nevarēsim atrisināt šos jautājumus, izvēloties šādu pieeju. Uh, Tātad decentralizētajām aģentūrām ir jāveic šis darbs, tām ir jābūt novatoriskākām. Tieši tāpēc es gribētu brīdināt, ka mēs nevaram piešķirt vairāk kompetences šai aģentūrai. Mēs varētu atrast daudz inteliģentākus veidus, kā atrisināt šo jautājumu. Es uzskatu, ka šeit nav mm, nemaz tik daudz šādu gadījumu. Uh, kad eh, atcer būtu vajadzīga šī lielākā kompetence. Mēs redzam, ka tas viss notiek laikā, kad eh, cilvēki jau tā rea reaģē diezgan alērģiski, ja tiek runāts par lielāku Eiropas kompetenci. To vajadzētu darīt tikai tādos gadījumos, ka tas tiešām ir vajadzīgs. Šeit tas nav vajadzīgs. Lielas paldies tagad Pauhie kungs eh, sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšādātāji. Paldies, priekšsādātāji. Mums tagad ir nepieciešams palielināt kompetence attiecībā uz šo aģentūru. Un tas attiecas uz uh, jautājumiem par enerģētiku. Un um, mēs šeit runājam par nepieciešamību paplašināt, paplašināt viņu kompetenci, un, un tas attiecas, protams, arī uz efektīvu risinājumu meklēšanu un arī uz uh, strīdu risināšanu. Šī aģentūra, energoregulātora er, sadarbības aģentūra, varētu risināt daudz plašāku jautājumu loku, un tas attiecas uz operātoru darbību energo jomā. Šeit ir trīs jomas, par kurām ir nepieciešams diskutēt un par ko ir nepieciešams vienoties, tas, protams, ir saistīts ar reģionālo sadarbību starp regulatoriem, starp tīkla regulā, regulatoriem. Reģionāli operatīvie eh, centri, eh, viņiem jābūt sastarpēji saistītiem, lai tīkls būtu pēc iespējas lielākā mērā vienots un reģionālie risinājumi jāmeklē plašāk. Vēl dažas jomas, kurās Eiropas komisijai ir nepieciešams piedāvāt optimālu risinājumu, tas ir saistīts ar šīs aģentūras neatkarību. Ir svarīgi, lai šī aģentūra darbotos nevis saskaņā ar politisko, uh, politisko uzdevumu uh, no dalību valstīm vai komisijas, bet lai tā darbotos saskaņā ar saviem statūtiem. Mūsu mērķis, protams, ir uh, panākt tiešām absolūto neatkarību. Vēl viens aspekts ir finansējums, tā lai aģentūra varētu darboties, lai, lai tiktu nodrošināts neatkarīgs un pastāvīgs finansējums, lai varētu to efektīvi strādāt. Priekšlikums, kas tiek ieteikt šobrīd, ir tas, ka varētu e, iekasēt samaksu par dažiem pakalpojumiem, piemēram, par uzraudzības funkciju veikšanu un citiem pakalpojumiem. Paldies! Liels paldies, kolēģi! Henkele kungs, ECR grupas vārdā. Es runāšu vāciski, tāpēc, ka vāciski man ir visi dokumenti, varbūt nav parasti, bet šoreiz runāšu vāciski. Pirmkārt, daži vispārīgi komentāri. Es tiešām uzskatu, ka iekšējais tirgus ir vislabākais sasniegums Eiropas Savienībā līdz šim. Varētu pat teikt, ka Eiropas Savienība bez iekšējā tirgus nav nekas. Tā vispār neeksistētu. Vēl viens komentārs ir par energo savienību, iekšējo enerģētikas tirgu. Tas ir mērķis, ko šobrīd Eiropas komisija cenšas sasniegt. Un, protams, šeit rodas arī zināmas problēmas. No vienas puses, mēs gribētu, lai darbotos Eiropas Savienības iekšējais tirgus jo tas tagad jau eksistē daudziem produktiem un pakalpojumiem. Tajā pašā laikā mēs runājam par to, ka katra valsts pati lem par savu uh, energo uh, nodrošinājuma salikumu, un tas, manuprāt, ir pretrunīgi. Vēl viens aspekts ir Lisabonas līgumā ietvertais subsidaritātes princips. Un uh, mūsu politiskā grupa ļoti labprāt pieturās pie šo subsidaritātes principa. Tas nozīmē to, ka ja mēs šo uh, principu esam gatavi noliegt, tad komisijai ir nepieciešams pierādīt, un arī tie, kas gribētu pieturēties pie tā, kas jau eksistē, nepieciešams viņus pārliecināt. Mēs ceram, ka komisija šeit ir ļoti labi argumenti, lai risinātu šo situāciju. E, šeit ir nepieciešams nodrošināt gan piegādes drošību, gan arī te pašā laikā plašāku konkurenci. Uh, Šo nedrīkstam aizmirst. Es gribētu pieminēt tagad, ka ziņojumi pār to, kas Eiropas vidienē e, janvārī trūka elektrības un elektrības padeva tika traucēta, tas arvien vairāk tiek izmantots, e, lai komentētu un argumentētu, lai atsevišķas valstis pašas risinātu šo situāciju, bet es domāju, ka to vajag izmantot uh, Tieši pretēji, ja jau eksistētu tajā laikā tāda sistēma, kas šobrīd tiek piedāvāta, tad visticamāk no šie riski mēs varētu izvairīties. Mums, protams, ir jāturpina runāt, vai šis reformas priekšsakums tik tiešām uh, ir pareizs un vai tas atbilst subsidi subsidiaritātes principam. Mēs politiskajā grupā noteikti sekosim Bet nobeigumā runājot pār šīs aģentūras, aģentūras neatkarību un caurskatāmību, mm, mums ir arī citas uzraudzības iestādes Eiropas komisijā, kas vēlas panākt to, lai mums būtu patiesa konkurence Eiropā. Un tas nozīmē, ka arī energo tirgu tam būtu jābūt iespējamam. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Turmesa kungs, kas runās Skrilēts kunga vārdā. Es runāšu šoreiz vāciski. Henkela kungs ļoti labi pateica, ka šeit tiešām ir zināma pretruna, ka no vienas puses energosalikums ir nacionālajā ziņā un tā pašā laikā ir Eiropas Savienības kopīgas energotirgus. Un Skaidrs, ka mēs neesam šobrīd tādā vēsturiskā brīdī, kad būtu iespējams grosīt pamatlīgumus. Mums jārunā par ekonomikas. Starp Portugāli un Igauniju diez vai notiek kāda uh, enerģētikas padeve, bet savukārt Vācija, Francija šeit jau pavisam tuvu. Ja mums ir savienojumi, tad īstenībā ir tā, ka ja mums nebūtu savienojumu starp Vāciju un Franciju, tad uh, Francijai klātots pavisam grūti šodien. Tas nozīmē to, ka reāli mums ir reģionāli energotīrgi, energo kopienas, varētu teikt. Tad Vācija, Francija, tad, piemēram, Austrija un citas valstis, un mēs jau tagad varējām redzēt to, ka tas arī ir veicinājis zemāku cenu energoresursiem. Un tas nozīmē, ka Centrāla Eiropā daudz kas jau darbojas arī Austrum Eiropā. Uh, Mums ir eh, nepieciešama sadarbība. Manuprāt, vislabākais risinājums ir regulāra pārrobežu reģionāla sadarbība. Bet ja mēs nonākam pie šī secinājuma, tad mums ir jābūt kādam cilvēkam, kurš, kurš varētu konstatēt, ka tiešām reģionāla sadarbība nenotiek saskaņā ar dažādiem noteikumiem, kā tas, piemēram, būtu Baltijas valstīs, rietumos, Centrāla Eiropā un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, ka ESA būtu kā reiz tā īstā aģentūra, kas varētu nodrošināt šo noteikumu vienotību, jo savādāk mēs nevarēsim to panākt. Nacionālās iestādes spēlē ļoti svarīgu lomu, bet uh, ir nepieciešams kāds ar plašāku skatījumu, ar Eiropas iekšē tirgu skatījumu, un tāpēc šoreiz runājot par ESU, mēs tiešām varam panākt labu risinājumu reģionālajā līmenī. Un tad reģionālajā līmenī es varēšu uzraudzīt tik tālu, cik tas ir nepieciešams, un tā kļūst par tādu supranacionālo aģentūru. Tas ir tas priekšlikums, kas tiek izteikts, un tas ir uzdevums, kas mums ir jāaizpilda. Herberts teica ļoti pareizi, ka mēs runājam šeit par tīkla uzbūvi. Tas, kas šobrīd notiek Vācijā, Vācija var, protams, nodrošināt, nodrošināt starp ziemeļiem un dienvidiem elektrības padevi, bet Vācija šobrīd nevar atvērt savu tirgu Dānijai. Bet te pašā laikā mums ir nepieciešams divas lietas. Mums ir nepieciešams, nepieciešami konkrēti termiņi, un ja kas, kaut kas nenotiek šajos termiņos, uh, tad mums ir jābūt iespējai mm, saprast, ka varbūt būs dažas valsts, kas nevarēs vienoties savā starpā. Nu, tad šeit es atkal varu iejaukties un sadarboties, nodrošināt šo sadarbību reģionālā līmenī, ja nacionālas iestādes netiek galā, jo ir skaidrs, ka varbūt kāds aizstāv savas nacionālās intereses uh, ļoti strikti. Un, protams, mums ir nepieciešams nodrošināt informācijas plūsmu, un aģentūrai ir nepieciešams arī finansējums. Ekonomiski būtu neloģiski, ja mēs runājam par multimiljārdu uh, lielu tirgu, bet uh, ja viņi varētu atvēlēt pāris miljonus uh, no šī liela apgrozījuma, lai nodrošinātu labas aģentūras darbību. Vēlos atgādināt remitu. Piemēram, Ja ir, ja kaut kad, ja, piemēram, notiek kaut kādā brīdī uh, savstarpēja vienošanos, šobrīd ir tā, ka mums tagad, uh, št, lai varētu ierobežot iespēju, bet ir ļoti svarīgi, lai ESA uh, būtu pieejami līdzekļi, lai viņi varētu nodrošināt iekšējā tirgus darbību. Ir tiešām tā, ka šeit ir miljārdiem eiro liels tirgus, bet uh, ir jāatvēl attiecīgs finansējums tā, lai šī aģentūra varētu darboties. Lielas paldies! Lūdzu, Kohličeka kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es varu piekrist tam, ko teica iepriekšējais runātājs. Viņš teica, ka mums nav nepieciešams vēl kāda aģentūra, kur būtu atkarīga no komisijas, kas būtu atbildīga komisijas priekšā. Ja mēs runājam par koordinācijas lomu un par to, ka energoregulātori varētu labāk sadarboties, šobrīd jau tagad e, darbojas tas, ko regulatori var izdarīt. Un ja nu, viņi kaut ko nevar izdarīt, tad tā ir cita lieta. Tad ir jādomā, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc tas ir, kāpēc tas ir šādi. Piemēram, starp Čehiju un Poliju atrodas uz robežas atrodas transformatori. Un nav nepieciešama nekāda īpaša aģentūra, lai šie transformatori varētu savstarpēji sniegt elektrību. Šeit mēs runājam par to, ka veidojam jaunu aģentūru, kas kaut ko regulēs, uh, bet šai aģentūrai nebūs e, attiecīgo kompetenci, lai viņa varētu īstenot to, ko lemj. Tāpēc es uzskatu, ka jau šobrīd labi darbojas sastarpējā sadarbība, vismaz šāda informācija ir manā rīcībā, un ja mēs nevaram piedāvāt pilnu sadarbību, tad varbūt nav prātīgi kaut ko mainīt šobrīd un veidot šādu aģentūru un mainīt aģentūras darbību. Aģentūra varētu varbūt kaut kādā līmenī darboties, nodrošināt labāku sādarbību, bet jau tagad sadarbība notiek. Reģionālie centri, tas ir svarīgs jautājums, un daudzos gadījumos no, sadarbība notiek jau uh, Uh, divpusējā līmenī, un kaimiņu valstis gan jau var vienoties. Un ja kaut kas nenotiek, nu, piemēram, mēs varam runāt par Bulgāriju, Rumāniju, Ungāriju, Horvātiju, tajā, tajā reģionā ir nepieciešams re, e, koordinēt darbību, bet, piemēram, starp Vāciju un citām valstīm jau 30, val, 30 gadus eksistē laba sadarbība bet uh, aģentūra neko nevar šeit uzlabot. Varētu teikt, ka tas tāds naiv, naivs priekšlikums, ka šī aģentūra varētu kaut ko labāk darīt, runājot par uh, finansējumu. Varam teikt, ka tas deficīts, ko Eiropas komisija šobrīd norāda, šī nav, šis nav īsta labs priekšlikums un šī centrālā uh, finansēšana arī. Runājot par energosalikumu katrai valstī, ko pieminēja arī daži kolēģi, jau tagad tas ir būtiskākais problēmas aspekts. Jā, piemēram, kādā valstī pietiek ūdens resursu, tad šī valsts var, protams, izmantot ūdens uh, enerģiju. Ja šajā valstī ir uh, spēcīgi vēji, tad attiecīgi varam izmantot vēja enerģiju. Ja mums ir saule, tad ir uh, uh, saules baterijas iespējams izmantot. Tas nozīmē, ka katrā valstī ir iespēja pašai lemt, kāds būs šīs energo uh, piegādes salikums, bet nevaram tā, ka mēs uh, tagad no augšas liksim. Ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, palīdzētu uh, palīdzētu valstī, ja mēs, piemēram, liekam viņiem uh, nojaukt atomelektrostaciju, lai mēs viņiem uh, palīdzētu nodrošināt elektrību no citiem avotiem. Nepieļausim kļūdu, kas jau ir pieļauta. Jā, tas arī ir tāds jautājums, kā mēs varbūt dažreiz nepareizi izmantojam energo resursus. Bet tagad lūdzu komisijas vārdā. De DJ Energy pārstāvis Florian Ermakola. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mums būtiski ir nodrošināt to, lai iekšējais energotirgus būtu efektīvs, un mēs uzskatām, ka būtiskākais jautājums šeit ir stiprāka un labākā transmisijas sistēmas operatoru sadarbība. Ja mēs runājam šeit par reģionālu uh, sadarbību transmisijas operatoriem, tad ir loģiski, protams, kā regulatīvās nacionālās iestādes tiek galā ar to. Bet mēs uzskatām, ka labāk būtu šīs kompetences nodot platformai, kas nodrošina sadarbību, un tā ir energoregulatoru sadarbības aģentūra. Un šeit mēs varam piekrist tam, ka ir nepieciešami plašāki resursi, lai tiktu galā ar jauniem uzdevumiem, bet tas, ko mēs šobrīd darām, ir pēc savas būtības ir veicināt iekšējo energotirgu. Un uh, tas nesē ir vajadzīgs. Paldies. Labi, paldies Eiropas komisijai, jo ieņem ja vērā operātoru darbību, tas attiecas gan uz elektrību, gan uz gāzi, ne jau tikai regulatīvās iestādes. Bet galu galā enerģija aģentūra šajā gadījumā ir savādāk. Mēs zinām, kā darbojas aģentūras. Bet jebkurā gadījumā mums ir nepieciešams nodrošināt to regulējumu, kas ir vajadzīgs mūsu tirgam un, tirgum un nepārāk lielu regulējumu. Un tagad lūdzu, vai jūs, referenta kungs, Petersena kungs, vai jūs gribētu nobeigumā pateikt dažus vārdus? Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies arī visiem kolēģiem, kas pauda savu viedokli par šo jautājumu. Es domāju, ka būtiskākie jautājumi, kas jau, jau tikai izrunāti, tieši tā kā Henkelkungs jau ir teicis, mums ir šī pamat dilemma no vienas puses mēs gribētu, lai būtu šis kopīgais tirgus, te pašā laikā energo resursu salikums ir nacionālā kompetence. Uh, Mums ir nepieciešams, lai tirgus darbotos patiesi, un mums jāturpina strādāt pie šiem jautājumiem, tad, kad mēs turpināsim savu darbu. Un, protams, ir ļoti daudz dažādu, uh, dažādu aprēķinu un ietekmes izvērtējumu, kas parādā, ka būs labumi, ja mums būs stiprāka sadarbība. Uh, un labāka sadarbība dažos no šiem jautājumiem, bet te pašā laikā mums ir jābūt ārkārtīgi precīziem. Arī tas, ko Raila kungs runāja par subsidaritāti, jo ja ir kāda labumi, tad tas norāda uz to, ka var palielināt un stiprināt sadarbību, un tas ir reģionālā līmenī, Eiropas līmenī, starptautiskā līmenī. Vēlos tagad pateikties visiem ēnu referentiem Un paldies arī, ka jūs palīdzat man strādāt pie šī dokumenta. Paldies, kolēģi! Un tagad ir. Tātad 10. un 11. jūlijā būs uh, uh, ziņojuma projekta prezentēšana. Grozījumus var iesniegt vēlāk, divus mēnešus pēc tam, tātad līdz 6. septembrim, 12.00. 6. septembris bet, nu, pa vidu, protams, mums ir brīvdienas itrē 28. novembrī mēs balsosim, plenārsēdē ir paredzēts balsot citā laikā, tālāk. Tad līdz ar to šo dokumentu mēs gribētu pabeigt, izskatīt novembrī. Astotais punkts ir atbildes reakcija saistībā ar sarām. Tas ir saistīta ar e gāzes piegādes drošību un ar prima regulējumu. Es atļaušos te dažos vārdos gribētu pastāstīt par mūsu sarunām par gāzes piegāžu drošību. Vēl viens eh, trialogs eh, notika 27. martā. Un ceturtais trialogs eh, šobrīd tiek gatavots. Un notiks trešdien šonedēļ. Un pēdējā trialoga laikā, kas tad cik ilga, deviņas stundas. Sarunas vairākās jomās tika būtiski pavirzītas. Vispirms jautājums par solidaritāti, kā atbalstīt attiecīgi aizsargājamos patērētājus arī klienta patērētāja definīcija eh, tika pieņemta. Ļoti svarīgi atzīmēt arī reģionālo sadarbību, nu, pamatoties uz ārkārtas piegāžu koridoriem. Un izdevās panākt lielāko elastīgumu nekā tas, ko piedāvāja komisija sākotnē priekšlikumā. Un tad arī energoefektivitātes pasākumu iekļaušana gāzes piegāžu gadījumā. Tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, īpaši svarīgs nākotnes skatījumā. Un tad mums bija ļoti svarīga un arī ļoti liela problēma, kas iezīmējas. Tas bija saistīts ar informācijas apmaiņu, ar paziņošanu. Un mēs esam gatavi ķerties pie šī pēdējā trialoga, kas notiks pēc divām dienām. Ēnu referentu uztur mums nepārtrauktu kontaktus un arī padome strādā ļoti intensīvi. Viņi arī ļoti cer, ka varēs pabeigt šo dokumentu šonedēļ, bet mēs nevaram, protams, neko solīt pirms pilnībā šis notikums nav noticies. Tāpēc mm, certais trialogs tātad 26. aprīlī. Vai jūs gribat vēl kaut ko pievienot vai piebilst? Man pēc būtības nekas nav ko pievienot. Saka Turmes kungs, es gribēju pateikties Jēžiem un visiem pārējiem no parlamentu komandas. Es uzskatu, ka mums ir ļoti laba organizēta sarunu stratēģiju. Mēs tiešām izmantojam ļoti labi eh, mums piešķirto laiku. Un es ļoti ceru, ka mēs eh, saņemsim arī labu rezultātu. Viena lieta, kas vēl nav nokārtota, eh, ir jautājums par to, cik lielu un cik dziļu informāciju mums vajag, lai mēs varētu arī noslēgt līgumus par rīcību ārkārtas situācijās. Tātad tas ir tāds ļoti karsts jautājums, un mums jācer uz uzvar šajā jautājumā. Paldies! Mūsu pieeja Eiropas parlamentā ir uzstāties vienotā frontē. Ļoti, ļoti mēs esam saliedēti no parlamenta puses, un, un tas ir vien, vienmēr arī vieglāk, tad ir vesaruns ar padomi Ļoti līdzīgi mēs uh, uzstājamies arī roaming un telekom paketes jautājumā. Tur tiešām parlaments uh, bija ļoti saliedēts un tāpēc mums bija daudz vieglāk piedalīties sarunās, virzīt mūsu idejas. Un tas ir absolūti nepieciešams arī gāzes uh, piegāžu jautājumā, un arī tur mēs bijām vienoti, pateicoties mūsu ēnu referentiem, pateicoties politiskām grupām, mēs tiešām uh, veiksmīgi arī atradām mūsu kopīgo platformu, un tas ir ļoti svarīgi mūsu iedzīvotājiem, ne tikai mums um, šie aizsargājamie klienti. Arī ļoti svarīgs jautājums, bet arī plašāk mazie un vidēji uzņēmumi un rūpniecība kopumā. Tas viss, ko gribēju teikt par gāzes piegāžu drošu, drošumu. Un tālāk nākamais ir prīmas. Bet ļoti jauki, ka es redzu Sekals kundzi. Es saprotu, ka jūs uzreiz no lidostas uz šeieni. Liels paldies 11. aprīlī. Trīs institūcijas tikās un notika arī neformāls trialogs par prīmu. Priekšsēdētājs arī bija klāt, un tur mēs um, izrunājam visu šo jautājumu, bet ko es gribēju teikt? Tas ir jūsu sasniegums, un visi ēnu referenti ļoti čaklas rādē, bet došu jums vārdu, uh, kundze. Saka Rāfas kundze. Kolēģi, esmu ļoti priecīga pastāstīt, eh, par ko mēs darījām 18. aprīlī. Te bija ITRA komanda un arī Maltas mm, komanda, un mēs ļoti veiksmīgi pabeidzām šo trialogu par prīmu, mm, par mm, šiem pētījumiem un inovācijām vidusjūras reģionā. Eh, tas ir eh, ļoti svarīgi arī sabiedriskā ziņā. Mēs eh, strādājam kopā ieinteresētajām pusēm. Šī vienošanās attiecās arī uz visu vidusjūras reģionu. Te mēs varētu teikt, ka šīm sarunām bija tāda zinātniska, diplomātiska, arī zinātniska diplomātiska mm, pieskaņa. Un, mm, Mēs ļoti ceram, ka mm, līdz ar to mēs varēsim labāk risināt migrācijas, atpakaļatgriešanas jautājumu un jautājumu par ūdens piegādi, lauksaimniecības problēmu Ar visiem šiem jautājumiem mēs varam tagad tikt galā zinātniskāk un ekonomiski pamatotāk. Un eh, referente bija saņēmusi itres mandātu. Un mēs kopā ar kolēģiem centāmies ļoti precīzi strādāt pie likumdošanas teksta. Mēs centāmies darīt visu, lai politiskie aspekti kas eh, šajā priekšlikumā arī ir, tiek sakārtoti apmierinoši, lai būtu arī mm, pamatiesība aspekti iekļauti, lai to eh, šo dokumentu arī atzītu, lai būtu arī ieraksts uz dzeram, attiecībā dzeramo ūdeni. Un mm, mums ir jābūt. Uh, spējīgiem iesaistīt eh, visus ieinteresētos ūdens piegāžu, pārtiks eh, produktu nodrošinājumu ziņā. Mēs eh, runājam ne tikai par to, bet arī par inovācijām, par pētījumiem, par tehnoloģisko sagatavotību, par dažādu uzņēmumu iesaisti. Un mēs centāmies arī nonākt pie tādas pozīcijas, kas nozīmētu arī, ka mūsu rīcībā ir pietiekams finansējums, lai nodrošinātu visu elementu funkcionēšanu, un arī pārvaldības jautājums netika ignorēts. Visbeidzot, par sociālo aspektu. Šis aspekts ir ārkārtīgi svarīgs, un tieši dēļ prima Tāds valsts kā Alžīrija, Turcija, Slovenija un Horvātija arī tagad mm, varēs iesaistīties un arī Portugāli ir izrādījis interesi palielināt dalību šajā projektā. un tagad budžets jau pārsniegs 20 miljonus eiro. Un tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu efektīvu dalību valstu iesaistīšanos. Tātad ir piesaistījušās arī jaunas valstis, kuras es jau pieminēju, bet eh, tas ļaus mums arī eh, labāk izlīdzvarot šo darbību, saskaņojot ar apvāršanu programmām. Es esmu ļoti apmierināta, ļoti gandarīta, un es gribētu pateikties visiem komitejas locekļiem, arī padomas kolēģiem, Maltas prezidentūrai, paldies! Jo visi iepriekš pieminētie tiešām deva savu ieguldījumu, kas bija ļoti būtisks panākuma nodrošināšanā. Paldies jums, priekšsēdētāji, ēnu referentiem, politiskajām grupām un itri sekretariātam un visam personālam. Liels paldies! Un nākamā reize, kad mēs tiksimies ETRA komitejā, mēs balsosim par šo dokumentu, pēc tam jūnijā plenārsēdē arī balsosim. Mēs ceram pēdējos momentus sakārtot ļoti ātri, iesaistot visus iesaistāmos. Prima ir tāds uh, ideāls uh, elements, ka tiešām parāda, kā Eiropa funkcionēs. Ļoti ceru, ka viss darbosies no sākot no 2018. gada. Paldies! Es neredzu nevienu deputātu, kas gribētu izteikties. Es gribētu mm, jums pateikties un arī visiem ēnu referentiem pateikties. Lieliski jūs sadarbojaties visi. Tiešām tā bija tāda mm, ātrā ceļa mm, parādība. Ļoti jauki, ka jūs tik ātri varējāt sarunāt, vienoties savā starpā. Un, uh, noslēgt šo likumdošanas eh, dokumentu. Eh, esmu ļoti priecīgs, ka ITRA komiteja bija arī, ka bija kāda liecinieka šim ļoti labajam progresam. Paldies! Rīt deviņos būs koordinātors sanāksme un desmitos balsosim. Pulksten desmitos būs balsošana šajā pašā zālē. Tieši šeit, šajā zālē, kur mēs esam arī šobrīd. Lielas paldies! Tikamies rīt! Evženam!